herr präsident! bitte nehmen sie platz. lūdzu ieņemiet vietas. lūdzu ieņemiet vietas dāmas un kungi. mēs atsākam sēdi. Bitte nehmen Sie doch Ihre Plätze. Lūdzu, lūdzu, apsēdieties. Wir kommen nun zum zweiten. Otrā vēlēšanu kārta. Nesmu saņēmis jaunus kandidātus otrai vēlēšanu kārtai, uh, ievēlot uh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Uh, Tāpat uh, ir uh, saņemta informācija, ka visi kandidāti, kas piedalījās pirmajā kārtā, piedalās arī otrajā kārtā. Tagad ir jāizdala vēlēšanu biļetēni. Visi jūs zināt, kādi ir procedūra. Lūdzu, balss balsu skaitītāji, no, ieņemiet savas vietas vēlē, vēlēšanu zonās. Pagaidīsim, kamēr balsu skaitītāji ieņem savas vietas. Es ceru, ka Hekmanka kungs jau ir pie S sektora. Hek Hekmanka kungs. Vai visi balsu skaitītāji ir uh, savās vietās? Ja hört mir denn ja keiner zu? Izskatās, ka manī neviens neklausās. So, der Wahlgang ist eröffnet. Līdz ar to sākam uh, balsošanu. Sind alle da? Herr Ehler ist da? Tātad visi balsu skaitītāji ir savās vietās. Dots kundze, jā, visi, un pat Dots kundze ir atnākusi ar savu mazo bērnu uz šīm vēlēšanām.